Tur ar citiem autoritāriem vadītājiem. Bet, kā jau teicu, līdz ar to šīs debats tiek noslēgts, par to vairs tālāk nerunāsim. Šīs plenāra sesija tiks pasludināta par slēgtu. Gribu teikt paldies visiem, kas klausījās.